līdz pusnes četriem. Tagad turpinam diskusijas par vardarbības apkarošanu, un nākamā, kam došu vārdu, būs Himenes Besrils kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš strādāju parlamentā, mana prioritāte ir bijusi upura aizsardzība. Šodien Eiropas sievietes ir upuri vārdarbībai, pret kuru mēs vēršamies, kuru nosodām vienā balsī. Mums ir jāpieno spēki, lai konsolidētu sabiedrību, uh, attiecībā pret šo problēmu, kas ietekmē ne tikai Eiropu, bet visu pasauli. Vardarbība pret sievieti nešķiro bagātos un nabagos. Tā iet pāri visām robežām, tāda ir vērojama skolā, darbā. Vairāk nekā e, trešā daļa Eiropas sieviešu atzīst, ka ir cietušas no vardarbības tikai tāpēc, ka ir sievietes, vai tas būtu morāli, fiziski, seksuāli. Un ir jāstrādā, lai varētu pilnībā izskaust šādu vārdarbību pret sieviešiem. Nu, lūk, mums ir vajadzīga kopīga stratēģija. Šajā sakarā es biju referente attiecībā uz Eiropas upura aizsardzības orderiem. Un šobrīd mūsu rīcībā ir instruments, kas darbojas tik vienā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tomēr Es apzinos, ka vēl aizvien ir daudz sieviešu meiteņu, kas cieš no vardarbības, kuru brīvība un cieņa tiek mīdītas kājām, kā šodien uh, sacīja uh, sava, sava, sava apmeklējuma laikā Romas pāvests. Mūsu uzmanības centrā ir jābūt cilvēkam. Mums ir jāuzņemās eh, atbildība visu sieviešu priekšā to, kurus cietušas par upuriem. Paldies! Vai jūs esat gatava uzklausīt zilās kartītes jautājumu no deputāta Autrīģa? Autrīģa kungs, 30 sekundes jau. Thank you. Paldies. Vai jūs piekritīsiet man, ka šis briesmīgais temats īstenībā ir par uh, Eh, cieņas trūkumu un morāls eh, trūkumu. Un vīrietis, kas to dara, nav ne džentlmenis, ne vispār saucams par vīrieti. Respond, Pusminūte atbildēja. Var piekrist, jo šeit ir vēl papildus tam runa par audzināšanas problēmu, kur nevar izklāstīt pusotras minūšu laikā, bet ir jābūt atbalstam no vīriešu puses un um, mums ir jārunā pirmkārt ar vīriešiem, sieviešu tiesību komiteja ir jābūt vairāk vīriešiem, kuriem arī ir jācīnās um, pret šo parādību tieši tāpat kā mums. Paldies, nākošais runātājs uz divām minūtēm deputāte Arēnā. Šodien ir Eiropas diena cīņai pret eh, vārdarbību pret sievietēm. Un palūkojoties pa labi vai pa kreisi, mēs, ja esam trīs, tad vismaz viena no mums ir vai būs uh, upuris vardarbībai. Ja es palūkojos pa labi vai pa kreisi, es neredzu daudz vīriešu. Bet Ja sievietes ir vardarbības upuri, tad ir arī pāridarītāji. Es gribu pateikties tiem vīriešiem, kur ir klāt kopā ar mums, un es gribētu nodot vēstījumu šo, eh, gan šiem pāridarītājiem, gan runājot par sankcijām, gan par papildu pasākumiem. Mēs uh, strādājam un cīnāmies pret šo parādību, tomēr, diemžēl, skaitļi tikai palielinās, gan tāpēc, ka vardarbībā pieaug, un arī tāpēc, ka beidzot dažās valstīs sievietes spēja izkļūt no privātās sfēras, iesniegt sūdzības, eh, vērsties pie advokātiem, pie ārstiem un uzvarēt eh, tiesās Skaitļi ir mūsu priekšā. Nav runa par to, ka mēs varētu uh, organizēt vēl ekspertu komisijas eh, diskusijas. Darbs ir paveikts, un šodien, komisāri, mēs pieprasām, lai maksimāli drīz tiktu ratificēta Stambuls eh, konvencija. Un, attiecīgi, varētu veidot darbības programmu, jo nav pietiekoši ratificēt konvenciju, bet tai ir praktiski jādarbojas visās dalību valstīs. Nav ne kultūras, ne atšķirības, kas attaisnotu to, ka dažās valstīs sievietes tiek labāk aizsargātas nekā citās. Mums ir jāizveido Eiropas uh, vienots pamats, kas veido iesaistītās puses, kas sagatavo pavadošos pasākumus, bet kas arī pārēdz adekvātas sankcijas. Mums ir jābūt likumdošanas ietvaram, kurā mēs varam rīkoties, un mēs pieprasam izsludināt gadu un par gadu vardarbībai cīņai pret eh, vardarbību pret sievietēm. Ceru, ka aicinājums tiks sadzirdēts. Man ļoti nepatīk eh, izslēgt mikrofonu runātājiem, bet tiešām mums ir jāpieturas pie atvēlētā laika. Un arēnas kundzei es atgādinu par laiku. Šajās debatēs divi vīrieši ir pieteikušies, tā ir interesants novērojums. Nākamā runātāja Žitņānskas kundze. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Paldies, komisārs kundze dāmas un kungi. Dzirdējām skaitļus eh, par cietušo skaitu no nu, vardarbības. 14% eh, cieš no vardarbības ģimenē un dodas ziņot par to policijai. Tikai 14%. Tas labi parāda to, cik daudz cilvēku uzticas policijai Zviedrijā. 47 gadījumi no, eh, izvarošanas gadījumi no tūkstots, Slovenijā 2 līdz 3 tikai tiek ziņoti. Tās ir jautājums par uzticēšanos policijai. Ja es došos uz policiju, tad es vēlos, lai izmeklētāji būtu ījūtīgi, lai viņi būtu gatavi ņemt vērā to, ka esmu cietusi, lai viņi zinātu, kāda ir problēma, palīdzētu man aizsargāt sevi, ka tiesneši aizstāvētu cietušos. Jautājums par vardarbību pret sievietēm nav jautājums tikai, kas attiecināms uz konkrētajām sievietēm. Nē, tas ir eh, jautājums, kas saistīts ar to, ka mēs nedrīkstam uh, izdarīt spriedumus, nezinot, eh, sākt uzdot jautājumus, kas viņa eh, upurim bija mugurāk, vai viņa atradās tur, kur varbūt nevajadzēja. Tas nepalīdz. Paldies tālāk, bet Sērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri Jūrevā viena no trim sievietēm, katrām trim sievietēm pasaulē, tā skaitā Eiropā, cieši no vardarbības dzīves laikā, tikai tāpēc, ka ir sieviete. Tomēr realitāte ir daudz sliktāka nekā zināmie dati, jo tikai viena trešā daļa upuru ziņo par pāridarījumiem. Es gribētu aicināts nākt klajā ar revolucionāru pasākumu, ratificēt Stambuls eh, konvenciju, kas ir pirmais saistošais instruments, kurš nosaka vardarbība eh, pret sievieti un vardarbību ģimenē ir cilvēktiesība pārkāpums. Stambuls konvencija ir dokuments, kas dod iespēju cīnīties pret vārdarbību pret sievietēm, gan runājot par piespiedu laulībām, gan par cīnoties pret uh, ģenitāliju sakropļošanu, gan cīnoties pret vārdarbību pret ģimene, gan vēršoties pret pārdarītājiem. Šī konvencija ir gatava, tā ir mūsu rīcībā Eh, pagaidām tikai astoņas dalībvalstis - Spānija, Portugāla, Itālija, Francija, Zviedrija, Dānija, Austrija, Itālija un Malta ir eh, to ratificējuši, 14 ir parakstījušas, bet eh, Bulgārija, Igaunija, Latvija, Kipra un vēl dažas valsts to nav pat parakstījušas aicinu komisiju strādāt un jaunā nākošā Latvijas prezidentūra eh, varētu ķerties pie šī procesa no janvāra. Mums ir jācīnās pār demokrātiju un cilvēktiesībām pasaulē un tāpēc mums ir jārunā vienotā balsī. Mums ir jāpiesaista debatēs vīrieši, kā doktors Mugēbe no Kongo. Mums ir jāveido eh, likumdošanas un politiski pasākumi. Mums ir jācīnās pret nevienlīdzību, kas ir pamatā vardarbība pret sievietēm. Um, Zilā kartīte ir pacelta no deputāta Mariņo. Vai jūs pieņemat jautājumu? Jā. Um, e a tragédia que estamos a debater hoje aqui tem. Šodien mēs runājam par parādību, kas ir taiskaitā ar dziļām saknēm kultūrā. Konkrēti, kā sieviete ir pakļauta vīrietim. Šodien mūs apmeklē Romas pāvests, skatot ticība neļauj sievietēm kļūt par eh, priest, būt par priesteriem. Katolicismā sieviete tiek pakļautā vīrietim. Jums ir 30 sekundes atbildēji. Romas eh, pa Vest šodien runāja par cieņu. Domāju, ka tas ir caurvijušs jautājums visam un jāapzinās, ka iedzīvotāju vairākums ir sievietes. Un pāvis to rādīja, ka nekādā ziņā nevar vērsties pret uh, cieņu. Nākošais runātājs uh, deputāte Bjorka. For, for, for Jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor. Paldies. Es vēlos pateikties visām sievietēm, kuras bez apstājas strādā, lai šīs jautājums netik, eh, būtu dienas kārtībā. Eva Brita Svensone, kura pirms manis strādāja sieviešu tiesību komitejā, vēlos viņai pateikties par uzsākto darbu. Komisārs Kons, dārgie kolēģi! izskanēja statistika, šie skaitļi ir nežēlīgi, tie parāda nepieļaujamu realitāti, kurā sievietes e, tiek pakļautas vardarbībai, tāpēc, ka viņas ir sievietes, ka viņas ir beztiesīgas, e, jo viņu pārdarītāji netiek nekādā veidā sankcionēti. Šeit ir jautājums par varu kas pieļauj nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, un šis jautājums ir jāatrisina. Kultūra, kurā izskan seksiski komentāri attiecībā pret sievietēm, ir nepieļaujami. Jūs Mēs visi zinām kādu meiteni vai sievieti, kas ir tikusi izvarota, un visi zinām kādu izvarotāju. Tad, eh, kad debates kļūst. Bet ir jārīkojas likumdošanas līmenī, ir jārīkojas, lai Eiropas Savienība ratificētu Stambuls konvenciju lai to ratificētu visas dalībvalstis. Paldies, Bjārkas kundze. Tālāk uz vienu minūti vārds Urtā, deputātam Urtas Sunam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu norādīt, ka nevienlīdzība, sociālā nevienlīdzība ir dzinējspēks, tai viens no dzinējspēkiem eh, vardarbībai Es neatkārtošu skaitļus, kas jau izskanēja šobrīd, šodien, bet 25. novembrī ir svarīgi atkārtot, ka pieprasām konkrētu likumdošanas instrumentu Eiropas mērogā. Mums ir dažādas atsaucas, dažādi instrumenti, bet nav šī konkrētā instrumenta. Es domāju, taisa skaitā, ka ir nozīmīga šī observatorija eh, dzimumu vardarbības novēršanai un arī Stambuls konvencijas parakstīšana. Tā ne no neaizvietot to faktu, ka Eiropas līmenī mums ir nepieciešams šis likumdošanas instruments, un domāju, ka mums ir jāstrādā pie šī instrumenta, lai tas būtu Eiropas līmenī. Paldies! Tālāk Ajuto kundze. Grazie, prezidente. Oggi la giornata mondiale contro... Šodien ir pasaules die, eh, vardarbības pret sievietēm apkarošanas diena. Un mums vajadzētu beidzot pieņemt arī tiesību aktus šajā jomā, pat ja kompetence ir dalību valstīm. Mēs jau cerējām, ka uh, komisija nāks ar priekšlikumiem vismaz tajās jomās, kur tā ir kompetence. Stambuls konvencija. Ļoti bieži vardarbība ir arī psiholoģiska. Bieži vien notiek ģimenēs, un liecinieki ir bērni. Daudz kas tiek ignorēts, jo pietrūks nepieciešamie tiesību akti. Ja mēs būtu saulēcīgi iejaukušies, nu, mēs varētu izvairīties no daudzām traģēdijām. Nu, Čenīvi Jālī, piemēram, viņ, viņu nogalināja viņas bijušā vīra nolīgti slepkavas. Par viņu jau tik vairāk kārt eh, ziņots par vardarbību. Tad eh, tas nogalināja savu sievu un izdarīja pašnāvību bērnu acu priekšā. Šādu gadījumu eh, skaits pieaug. Nesenais ziņojums priekšsarētāji pārtrauc runātāji. Es atvainojos, es jūs brīdināju un eh, tādēļ atslēdz jums mikrofonus. Ir daudz cilvēku, kas šajās brīvā mikrofona procedūrā. Morvai kundze tālāk. Elegāns öltöņbēn. Paldies! tie, kuri eleganti ģērbjas ar dārgiem pulksteņiem, ir vērojami uz ielām vēlu vakaros, ir apdraudēti, tie var tikt aplaupīti. Bet vai š, Eh, šādu pašu policiju bija uzņēmusi video ar šādiem cilvēkiem. Manā valstī bija vēl efektīvs cits video. Policists staigā ar video kameru, ja kāds izda, pieļaus vārdarbību pret sievieti, mēs to ieliksim cietumā, jo tas ir ļoti nopietnas noziegums. Minutes, Mat Paldies, tālāk Matērs kundze. Grazie, prezidente. Konstatare, ka... Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties, eh, ka Eiropas komisija šobrīd neuzskata, ka ir eh, pareizais laiks iesaistīties aktīvi šajā cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Kaut gan paši atzina, ka vardarbība, eh, kas balstās uz dzīmumu, ir viens no lielākajiem šķērsliem vienlīdzībā Eiropā. Kādēļ tad Barbails ziņojums nav tālāk tapis par tiesību aktu? Pie kā tur ir aizķeršanās? Priekšsarētāji, kolēģi, šis parlaments jau uh, labu laiku ir prasījis direktīvas priekšlikumu, kas beidzot izbeigtu nesodāmību, kas arī palīdzētu izplatīt labāko praksi, nodrošināt labāku atbalstu cietušajiem. Komisārs Kunze, savos izteikumos jūs pieminējāt to, ka 33% sieviešu cietuši no vardarbības vai seksuāls vardarbības. Vai jums tiešām liekas, ka šī brīža pieejamie instrumenti ir pietiekami, lai nodrošinātu aizsardzību upuriem? Esmu pārliecināta, ka jūsu minētie skaitļi attaisno Eiropas mēroga tiesību aktu pieņemšanu, kas radītu kopīgus stūrakmeņus šai aizsardzībai visā Eiropā. Pēdējais laiks kaut ko darīt. Priekšsarētāji, es atgādinu runātājiem ievērot laiku. Blinkevičūte. Tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Pagājuši nedēļa manā valstī Lietuvā meitene tika izvarota un brutāli nogalināta. Tā bija 20 gadus veca studente, kas bija absolūti nevienam draudz neradoši un mēs dzirdam par to, ka septiņas sievietes e, katru dienu iet bojā no vardarbības. Vai tiešām tas ir pieņemami? Nē. Tāpēc mēs uh, Eiropas parlamentā turpināsim uzstāt, ka komisijai jānāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktam cīņā pret eh, vardarbību pret sievietēm. Protams, ar vienu pasākumu mēs nevaram izbeigt šādu vardarbību, ir nepieciešama koordinēta darbība, sadarbojoties visās iespējamās jomās, tikai tad mēs varam sasniegt rezultātus. Tāpat es aicinu komisiju izveidot observatoriju vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošanai. Noteikti varam arī papildināt Līdztiesības institūta darbību. Paldies, tālāk Višņevskas kundze. Szanowni Państwo, dzisiaj Ojciec Święty Franciszek tu w parlamencie. Pa paldies. Šodien eh, Romas pāvests sacīja mums, ka ja mēs nedomājam par Dievu, tad uh, tiešām e, parādās vardarbība. Un nu, šeit e, vardarbība ir vērsta pret cilvēku cieņu. Katru dienu sievietes e, cieš visā pasaulē no vardarbības, no visdažādākajām vardarbības formām. Ļoti daudz vardarbības ir arī attīstītajās valstīs. Musulmaņu sieviešu vardarbību, arī Eiropā šāda vardarbība ir Mums jāapkaro vardarbība jebkurā tās izpausmē. Tomēr papildu pasākumu un eh, direktīvu pieņemšana šajā jomā jau šo problēma neatrisinās. Katra dalība valsts jau ir pietiekam regulējumu pieņēmuši balstoties uz savām uh, tiesību normām un tradīcijām. Nav nepieciešams eh, radīt jaunas direktīvas un regulas šajā jomā. Dalību valstīm ir vienkārši jāīsteno tas, kas, eh, kas jau ir pieņemts. Paldies, Lāk Berders kundze. Paldies, priekšsarētāji. Komisārs kundze. Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra publicēja ziņojumu, kur ir apkopot dati par vardarbību pret sievietēm. Katra eh, desmitā sieviete ir cietusi no uh, kādas seksuālās vardarbības formas, viena eh, no 20 ir izvarota, un tāpat arī viena no piecām ir cietuši no sava esošā vai bijušā partnera. Tāpat nav bijusi arī reakcijas par manu ziņojumu. Uh, tika prasīts līdz 2014. gadam rīkoties, pieņemot Eiropas stratēģiju un rīcības plānu, ir jau gandrīz decembris un neko neesam redzējuši. Bet labi, ka e, komisija vismaz kaut ko dara sieviešu ģenitālajai sakropļošanas jautājumā, bet pašu plānu mēs vēl neesam redzējuši šajā jomā ir nepieciešams rīkoties beidzot. Tas notiek Eiropā, un tās ir Eiropietas, kas cieš no šīs sakropļošanas. Visdažādākās vardarbības formas, cilvēku kontrabanda un citi noziegumi pret sievietēm ir jāapkaro. Šie jautājumi nav skatāmi individuāli, bet gan kā daļa no lielākas problēmas - sabiedrības attieksmes pret sievietēm. Uh, Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa plāni un dalību valsts līmeņa plāni, un tie ir nepieciešami tūlīt. Paldies! Tālāk dodu vārdu Kunevas kundzei. Liels paldies! Nu, es palikšu sēdus, nejūtos īpaši labi šodien, atvainojiet mani par to. Tie skaitļi, kas tika citātas, tie runā par to psiholoģisko un fizisko vardarbību, ko piedzīvo 33% no visām sievietēm. Tas ir šokējoši. Cik lieli ir šie skaitļi? Vardarbība pret sievietēm var ieņemt dažādas formas. Tā nezina robežu, tā nezina nekādas atšķirības starp sociālajiem slāņiem vai ienākumu līmeņu. Un, protams, ka tā var norisināties gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Turklāt vardarbības līmenis pieaug. Tikpat svarīgi atcerēties, ka cilvēktiesības. Uh, piemīt arī šiem upuriem. Upuri ir jāuzklausa, bet, nu, jāsaka, šobrīd tiek īstenot gandrīz tāda kāda jauna ekonomiska vardarbība Grieķijā. Tās rezultātā cilvēki, kas strādā algotu darbu, eh, tiek piespiesti pieņemt mazāku algu, ja viņi vispār vēlas eh, turpināt. Uh, ieņemt šādu amatu. Un šāda veida vardarbība pilnīgi noteikti ir arī veids, kā sievietēm tiek atņemts viņu tiesības. Arī tā ir vardarbība pret sievietēm sievietes tiek mudinātas nedoties bērnu kopšanas atvaļinājumos vai dekrētā. Tā nedrīkst, to nedrīkst pieļaut, ja mēs vēlamies vērties pret vardarbību, ko, kas tiek vērsta pret sievietēm, tad tādā gadījumā ir vajadzīgs atbilstīgs regulējums. Regulējums, kas tiktu arī dzen ievērots. Un pilnīgi noteikti ir jāapstiprina šī Stambuls konvencija. Ir vajadzīgs pamatīgs iespat, i, pamats juridiskajai aizsardzībai. Nākamā runātāja Delī Kunze. Dārgie kolēģi, 62 miljoni sieviešu Eiropā ziņo, ka ir bijušas vismaz reiz dzīves laikā par upuri seksuālai vai fiziskai vārdarbībai. Šie skaitļi ir skandalozi. To nedrīkst neņemt vērā un jums komisāri. Jūs nevarat tikai tagad to atklāt. Jautājums ir, kas ir šīs sievietes, kā ir iespējams tā, kā vārdarbība nav atzīta kā krimināla noziegums visās eh, dalībvalstīs. Stambuls eh, konvencija, kas pie, piešķir pilnu ietvaru cīnītāji, cīnīties pret vardarbību, ir ratificēta tikai septītajā, septītajās eh, dalībvalstīs. Kā Eh, tas tā nāk, ka jūs komisija tikai tagad nāk klāt likumdošanas pasākumiem par preventīviem pasākumiem. Mēs vēlamies Eiropas observatoriju cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Mēs vēlamies eh, saistošs pasākums, un jums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās ratificētu Stambuls konvenciju. Un noslēgumā gribu teikt, ka nevar ilgāk gaidīt ir jāizved sievietes no šīs beztiesiskuma tiesības, kura Eiropa tās ir ieslēgusi. Paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs Pārkars Kunz uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Viena lieta, ko gan neviens no jums nepieminēja, ir cilvēku brīvu pārvietošanās Eiropas Savienību. Tās ir tiesības, tās ir atvērtas durvis imigrācijas politikai, un tā rezultātā mēs pat nevaram pārbaudīt jaunien valstī iebraucēju kriminālo pagātni. Tā, tā pārvietojas pār robežām dažādi veidi noziedznieki, izvarotāji, sieviešu tirgotāji, un viņiem ir pilnīgi brīva piekļuve Lielbritānijai, un neviens jautājums viņiem netiek uzdots par viņu kriminālo pagātni. Un mēs pat nevaram eh, eh, pat, pateicoties Eiropas Savienības likumiem, pārbaudīt viņu pagātni. Tas ir kaut kas pilnīgi aptracinošs. Un tāpēc vajadzētu izbeigt visu šīs birokrātiskās, birokrātiskos Eiropas Savienību trikus, bet vajag pielikt beidzot punktu tam, ka šiem e, noziedzniekiem ir brīvi piekuļu mūsu valstī. Mums ir vajadzīga atbilstīga robežu kontrole pārbaudas, kas, ļautu, kas neļautu šādiem e, noziedzniekiem un bandām un cilvēku tirgotājiem tik viegli iet no valsts uz valsti un izmukt no tiesības sargājošām iestādēm. Tikai tad mums būs iespēja atrisināt tās problēmas, ar ko cilvēks sastopas. Thank you. Next... Des paldies, priekšsādātāji. Turpina nākamais runātājs uz vienu minūtu, Mājerkungs. Atvainojos. Šķiet, ka jums vēlas kāds uzdot zilās kartītes jautājumus. Vai jūs to pieņemat? Jā, lūdzu. Excusez-moi, mais je suis vraiment... Atvainojiet. Tātad, kad es dzirdu to, ko es tikko dzirdēju, un balstīties uz principu, ka vardarbības un ārvalstnieku jautājumi tiek saistīti, manuprāt, ir nepieļaujami no jūsu puses. Eh, Drīzāk tas bija apgalvojums, bet es tomēr došu Parkas kundze iespējas to rēģēt. Paldies! Es vienkārši gribu vērst jūsu uzmanību uz diezgan traģisku slepkavību, kas norisinājās manā valstī pirms pāris mēnešiem. Jauna sieviete tika nogalināta. Uh, Viņi zaudēja dzīvību, tika notiesāts lietuvietis, kurš jau iepriekš bija tiesāts par slepkavību. Viņš brīvi ieradās šai valstī, un varbūt šī sievietes dzīvība būtu tikus pasargāta, ja viņš nebūtu ticis ielaists šai valstī. Varbūt šī sieviete būtu palikusi dzīve, ja būtu bijusi robežu kontrola. Nedrīkstam par zemu novērtēt robežu kontroli un konkrētas rīcības kolēģi ļaušu, došu iespēju uzdot otru zilās kartītes jautājumu, vai jūs piekrītat uz to atbildēt, Bierderskundz? Jā, man diezgan interesē šis jautājums, ka jūs domājat, ka var apturēt cilvēku brīvu pārvietošanos. Kā tad jūs pārbaudīsiet to, ka Skotijas noziedznieki neierodas Londonā un savukārt Londonas noziedznieki nedodas uz Ziemeļīriju? Paldies, atbilde. Tas nav jautājums par to, vai šie cilvēki tiek pārbaudīti, bet drīzāk jautājums par to, vai mēs zinām, kas ir šie cilvēki, kāda ir viņu kriminālā pagātne, tā lai nevainīgi upuri eh, net, netiktu skārti. Ir svarīgi aizsargāt šīs sievietes. Nē, es atvainojos, es nepiekrītu jūsu apgalvojumam. Paldies priekšādātāju turpinām, paldies par šo diskusiju, pārējiem tālāk pienākumā runātājiem. Tas ir Maier kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Tālīt tās otras sāls puses būs šokēta. Sieviešu un vīriešu vienlīdzībā ir kaut kas nedabīgs. To nesaku es, to saka Turcijas pre prezidents Erdogans. Es augstu vērtēju šo diskusiju, kas šodien notiek jo temats ir ļoti svarīgs, vardarbība pret sievietēm ir ļoti nopietnas temats, un tas ir jārisina. Diemžēl 21. gadsimtā joprojām ir traģiski vardarbības un sieviešu apspiešanas gadījumi. Tas not, nenotiek tikai Turcijā, eh, kur 34% sieviešu ir cietuši no vardarbības, bet arī Zviedrijā eh, kur ir tāda paša Beļģijā, Francijā, apvienotā karalistē. Rotinēms eh, lietas, kur eh, tūkstošiem eh, meiteņu tika spīdzinātas gadu desmitiem, un pie, kas tam ir par iemeslu? Es domāju, ka šeit ir jānoņem rozā brīles, jāpaskarās uz realitāti. Mēs esam atļāvuši ieceļot šeit vīriešiem Eiropā, kuriem ir pilnīgi savādāks skatījums uz sievietēm nekā mums, Eiropiešiem. Priekšsēdētāji, tālāk es teras skundze. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Kamēr es varu cī, kustēties, es cīnīšos. Vardarbība pret sievietēm ir nepieļaujama tā izpaužas dažādos veidos - ekonomiskā, fiziskā, eh, seksuālā, bērnu tirzniecībā, sieviešu tirzniecībā. Viena trešā daļa sieviešu Eiropā ir atzīst, ka ir bijušas pār upuri vardarbībai. Tāpat tiek izmantots jaunās tehnoloģijas, notiek aizskaršana interneta vidē, jaunietes nereti neapzinās. Uh, Eh, vispār šādu eh, kiber aizskaršanu. Ir atsevišķas valstis, kurās seksuāla vardarbība nav skaidri iekļauta kriminālo pārkāpumu sarakstā. Ir jāparedz 28 dalību balstu eh, likumdošanu saskaņošana. Ir jāapzinās, ka vardarbība pret sievieti ir vardarbība uh, ir parādība, kas skar visu sabiedrību. Ir jāpārtrauc klusums. Ir jārunā sieviešu, homoseksuāļu, lesbiešu, transseksuāļu vārdā. Tās visas ir minoritātes. Nākošais runātājs uz vienu minūti eh, deputāte Rodrīgese. Paldies! ir jāparedz iespējas, kas ir paredzētas Stambuls konvencijā. Mums ir jāņem vērā šīs konvencijas mērķi. Ir trešā daļa sieviešu vecumā virs 15 gadiem, kas ir bijušas par upuri seksuālai vardarbībai. Tāpat uh, neskaitām tūkstošas e, jaunu sieviešu ir pakļautas ģenitālās sakropļošanas riskam. Ko mēs esam izdarījuši, ko mēs esam paveikuši, lai mēs nepieļautu šādu, šādu parādību? Mums ir jāparedz lielāku aizsardzību meitenēm, jaunietēm un sievietēm. Statistika parāda, ka vēl aizvien nav paveikts viss šajā jomā. Ir vairākas valstis, kas ir ratificējuši Stambuls konvenciju, kādi pasākumi tiks ieviesti, kāda veida uzraudzība tiks paredzēta un kāda spilnvars ir komisijai, lai panāktu to, ka Stambuls konvencija tiek ratificēta visās valstīs. E, zināma ironija ir tajā, ka konvencija saucās Stambuls konvencija. Turklāt Turcija ir valsts, kas uzskata, e, ka dzimuma līdztiesība ir maz e, dabiska. Garlings kundze tālāk. Paldies! Neviens, protams, neatbalsta vardarbību pret sievietēm. Loģiski. Bet tas, kas mums būtu jādara, mums būtu jāpieno spēki, lai nāktu klējā ar jaunām idejām, kā mēs šeit Eiropas parlamentā varam palīdzēt šai cīņā kā patiešām varam kaut ko darīt. Visam 28 dalībvalstīm ir tiesība akti, kas vardarbību par sievietēm pa, eh, pasūdina par kriminālu no, noziegumu. Un, protams, ka mēs esam panākuši ļoti daudz ko, bet varam iet vēl tālāk. Londonā pirms 30 gadiem eh, policijas priekšādātājs, kas bija atbildīgs par policiju visā pasaulē, viņš teica, ka jāvēršas pret uh, Um, ka tas, tas, ka policistiem ir jāķer noklieduši suņi un jāiejauc ģimenes vardarbības gadījumos, ir tas nepatīkamākais policistu darba, tā nepatīkamā daļa. Bet ko mēs esam darījuši? Mēs esam padarījuši tagad par noziegumu, piemēram, piespiedu laulības un tā tālāk mēs esam nodrošinājuši to, ka policija var arī tāpat konstatēt eh, kriminālo vēsturi, piemēram, konkrētu ģimenes E, partneru rīcībā, un tāpēc e, daudz kas ir darīts, un tāpēc apvienosim spēku, darīsim kaut ko tālāk, nevis te strīdēsimies par to, kā uzbrukt komisijai. Paldies, priekšādātāji turpina. Es, protams, nevēlos pārtraukt šīs debats, bet gribu vēlreiz jums atkārtot, ka runātāji, kas vēlas izteikties, vēl ir ļoti daudz, bet laika gan ne. Nākamais uz e, vienu minūti Bilbao kundze. Paldies, priekšsādātāji. Eiropai ir jādomā ja par atbalstu vardarbības upuriem. Nav Eiropas likumdošana šajā sakarā, jo mums nav vienbaltī, vienprātības, kā piemēram citu pārkāpumu terorismu gadījumā. Vi, šī vardarbība ir viena no nevienlīdzības sekām Un šāda apziņa ir dziļi iesakņojusies Eiropiešu apziņā. Ja mēs vēlamies eh, patiesi līdziet eh, atrisināt šo situāciju, tad nevar neviena dalībvalsts to uzskatīt tikai par savu problēmu. Cīņa pret vārdarbību pastāv, tā ir jāturpinās. Bet, komisāri, vai jūs esat gatavi sankcionēt valdību par to, ka tā e, neīsteno pasākumus? E, nākošais runātājs ir deputāti Kozlovska. Paldies priekšādātāji. Dāmas un kungi, vardarbība ir noziegums, kas skar visu pasauli Tas ir rezultāts ilgadējai sieviešu diskriminācijai. Mums ir jācīnās ar šo vardarbību. Tas ir mūsu pienākums Eiropas Savienībā. Es atbalstu ideju, ka Eiropas Savienība varētu pievienoties Stambulas konvencijai. Šī konvencija runā arī par profilaksi un par dzimumu vienlīdzības politiku. Dāmas un kungi, mūsu centieniem dalību valstīs ir nepieciešama uzraudzība. Mums ir nepieciešama arī salīdzināmi dati. Nepieciešama datu harmonizēšana un standartizēšana. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tāpēc man ir jautājums Eiropas komisijai. Varbūt, ka pastāv iespēja nāk klajā ar ieteikumu, varbūt vēlāk tā varētu būt arī direktīva, kas harmonizētu vērtējumus pretdiskriminācijas politikai, jo, ja šādu datu nav, tad nevarēsim cīnīties efektīvi. Paldies, tālāk Jotovu. Spāžu precedētavu. Priekšādātā, paldies. šis vardarbības upuru klusais kliedziens. Tā nosaucām fórumu Bulgārijā, kur ietveros vēlamies cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Un šis nosaukums nav nu, tikai tāds skumjš secinājums. Nē, tā ir vieta, kur sievietes tiešām izrāda vēlmi cīnīties pret šo problēmu. Es vēršos pie jums, kolēģi, vēršos pie Eiropas komisijas, lai teiktu, ka mums nav vajadzīgi jauni šķēršļi, mums vajadzīgi jauna stratēģija, atbilstīgi tiesību akti, kas nevis. Eh, nevis aptur upuru tiesības un kavētās, bet gan novērš noziegumus. Mums nav pietiekami daudz šāda instrumenta ne nacionālā, ne Eiropas Savienības līmenī mums vajadzētu ratificēt Stambuls konvenciju. Nu, un, protams, ka tajā rakstītajam nebūtu jāpaliek tikai uz papīra. Tiešām vienkārši paradoxāli, ka Erdogan kungs pats bija tas, kas teica, ka sievietēm vajadzētu palikt mājās. Un konvencija savukārt saucas Stambuls konvencija. Ir nepieciešams nonākt pie jaunas direktīvas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs uz pusotru minūti. Komodīnī kundze. Grazie, signora prezident. Mat... Paldies, priekšādātāji. 13 miljonu sieviešu Eiropā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību, un 3,7 miljonu sieviešu Eiropas Savienībā ir piedzīvojušas seksuālu vardarbību. Tā liecina jaunākie pētījumi. Ļoti daudz sievietes savukārt pat nemaz neuz, neuzdrošinās par to uh, runāt psiholoģiskās un fiziskās rētas, ko šīs sievietes pēc tam nes visu dzīvi, ir vistiešākās vardarbības sekas. Un Eiropas Savienībai vajadzētu atzīt, ka vārdarbība pret sievietēm ir Eiropas mēroga problēma. Tā neskat tikai vienu vai otru dalībvalstu, bet visu Eiropas Savienību. Un mēs varam gūt panākums tikai tad, ja apkopojam spēkus. Vardarbība pret sievietēm notiek ļoti plašos apmēros, un tā, protams, ir cilvēktiesība pārkāpums, bet, lai arī tā ir, ļoti rēti sistemātiski tiek saņemt ziņojumi par to un informāciju. Šādā veidā nedrīkst mm, situācija turpināties. Nedrīkstam pievērt acis uz to, jāiesaist visi iespējamie sociālie partneri, lai apkarotu šos noziegumus. Jāiesaista profesionāļi, darba devēji, izglītības sistēmas pārstāvjiem, ne tikai varas iestādes. Kad būsim sasnieguši kopēju Eiropas pieeju, kas nodrošina augstu veselības aizsardzību, labklājību, sociālo kohēziju, tad svarīgi atcerēties, ka mums nedrīkstam izmantot visus pašreizies instrumentus um, tikai, tikai ekonomiskiem mērķiem. Jāpārliecinās, ka aizsargājām, aizsargājam upurs un kultūrāls pamatojums šādu veidu vardarbību nekad nedrīkstam pieņemt. Paldies. Tālāk došu vārdu Borzanas kundzei uz vienu minūti. Lielas paldies priekšādātāji. Šodien debatējam un runājam to cilvēku vārdā, kuriem nav balss. Tur ir tik daudz sieviešu, kas kaunās runāt par šīm problēmām. Uh, Pagājušajā gadā 80% no vardarbības eh, upuriem vispār pat neziņoja par to, ka pret viņiem īstenota vardarbība. Un ir tādi vardarbības gadījumi, kas, piemēram, tiek pat internetā translēti, um, parādot bērniem kaut kādus tādus uzvedības variantus, kas vispār ir pilnīgi nepieņemami. Un tāpēc mums Eiropas Savienībā jārīkojas vienot. Nepietiek tikai ar retoriku. Budžets cīņai pret vardarbību pret sievietēm ir par tūkstoti mazāks nekā reālās vajadzības. Mums ir galu galā jāpieliek punkts šai klusēšanas kultūrai un tam, ka upuriem jākaunās par to, kas tām viņiem ticis nodarīts. Nē, jākaunas ir noziedzniekiem un tikai tā mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Komisārs Kundze, ceru, ka jūs palīdzēsiet mums situāciju vainīt. Hedas Kundze tālāk. Paldies. Atgādinu komisijai, ka tika lūgts nākt klājā 2014. gadā ar likumdošanas priekšlikumu, lai stiprinātu dalību valstu devumu cīņā pret vārdarbību pret meitenēm un sievietēm šīs meitenes un sievietes Eiropā vēl aizvien tiek pakļauts vardarbībai, un pagaidām komisija vēl neko nav izdarījusi. Eiropas Savienībai ir jāratificē Stambuls konvenciju un jāicina dalībvalstis to ratificēt. Komisārs Konas 2016. gads ir jāpasludina par Eiropas gadu cīņai pret vārdarbību pret meitenēm un sievietēm ir jānosaka skaidra darba programma. Eiropas komisijai ir lieliski iespēja tagad parādīt to, ka līdztiesība un šīs problēmas atrisināšana ir tās prioritātes. Meitenes un sievietes ar jums rēķinās. Uz vienu minūtu, Regners kundze. Paldies! Es vēlētos izmantot šīs diskusiju, šo diskusiju, lai runātu nevis par Stambuls konvenciju, bet gan Eiropas aizsardzības orderu, ko pieminēja komisārs Kunze. Vairākās e, dalību valstīs ir aizsardzības pasākumu spēkā, bet to var īstenot tikai tajā dalību valstī, kur e, Eh, tas eh, ir izdots šis ordens. Sieviete eh, jāaizsargā pret vīriešiem, kas seko viņiem arī tad, kad sieviete pārcēs uz citu dalību valsti. Dalību valstis ir jāaicina, kā nolēmts, uz, sākot ar 15. gada pirm, 11. janvāru īstenot uh, lēmumi ir pieņemti, ļoti brīnišķīgas lietas ir apstiprinātas, bet tās netiek izmantotas. Tas žēl, ka tas nav saulēcīgi viss izdarīts. Priekšsēdētāji, paldies! Kabezon kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien tiek atzīmēta starptautiskā diena cīņai pret vardarbību pret sievietēm. un eh, domāju, ka būtu ļoti labi, ja šī sēde tiktu, ja to vadītu parlamenta priekšsēdētājs. Šis ir ļoti būtisks jautājums, eh, attiec, ņemot vērā pamatiesības, sieviešu tiesības, un jāapzinās, ka mēs visi Eh, tas attiecas uz mums visiem. Pasivitāte nav pieļaujama 21. gadsimtā cīņā pret eh, vardarbību pret sievietēm. Komisāra eh, Eiropa rāda ceļu visai pasaulē ceļā uz taisnīgāku sabiedrību. Mums ir jāpatur šis mērķis, un es gribētu, lai tā, tas kļūtu pār mērķi ikvienai dalībvalstī, un arī, lai tiktu uzsākta direktīva. Paldies, Noičulkundze, tālāk vienu minūtu. Sehr geehrte Frau Kommissarin. Komisārs Kunze, es vēlos uzrunāt jūs personīgi. Jūs pareizi norādat, ka arī vīriešiem ir jāiesaistās cīnoties pret vardarbību pret sievietēm. Es aicinu jūs personīgi, komisijai vispirms un jums vispirms ir jākļūst par uh, persona, kur rīkojas, lai mēs varētu apturēt vardarbību pret sievietēm. Jums ir atbildība. Jūs nedrīkstat slēpties aiz dalību valstīm. Komisiju jau Eiropas parlaments vairākas reizes aicināja beidzot nāklājā ar direktīvu, eh, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Runa ir par cieņu, par veselību, par seksuālo pašnoteikšanos. Uh, pusē no visu dalību valstu iedzīvotājiem. Un jūs šodien mums sakat, ka tas viss kaut kad tiks izdarīts. Es jums teikšu, ka fakti jau sen ir noskaidroti, beidzot ir jāpāriet pie darbiem, kurš nogaida kļūst par līdzvainīgo. Un arī skatīties prom un neredzēt eh, notiekošo ir uh, līdzvainību. Paldies, tālāk Makavan kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos runāt par jautājumu, ko neesam līdz šim tik daudz pieminējuši. Cīņa ar vardarbību pret sievietēm e, caur ārpolitikas instrumentiem kā mūsu humanitāro palīdzību un attīstības palīdzību uh, Eh, saistītu ar šī fenomena apkarošanu. Cilvēki no starptautiskās glābšanas komitejas eh, vēlas, lai daudzas dalību valstis eh, beidzot izdarītu to, ko tās ir solījušas un pievienotos konvencijai. Nākamgad būs Eiropas komisijai rīcības plāns, tas mums ir nepieciešams, un uh, tas būs kā apliecinājums doktora Mukvāge uh, e, darbam. Paldies! Moretī kundze tālāk vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es šodien vēlos aicināt eh, komisāri Jurovu apņemties īstenot efektīvus pasākumus, lai cīnītos ar vienu no lielākajām sērgām, kas ietekmē simtiem tūkstošu sieviešu pasaulē. Viņas cieši no vardarbības, kas uh, bieži vien notiek eh, tur, kur būtu jābūtas visdrošāk, respektīvi viņu mājās. Uh, Un netiek darīts tas, kas nepieciešams, jo šīs lietas nav obligātas. Prasības nav saistošas. Šādas lietas nevar atstāt at, at, pašām dalību valstīm izlemt. Ir nepieciešama saskaņota globāla rīcība, kolektīvi uzņemoties atbildību. Gan ētiski, gan politiski mums ir nepieciešama iniciatīva Eiropas līmenī. Mums ir jāinformē, jāizglīto cilvēki, tīpaši jaunā paudze. Un tas viss ļaus mums pavisam drīz jau pieņemt jaunu direktīvu, cerams. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mums ir vairāk kā 14 cilvēki pietiek. Es atvainojos. Zilās kartītes jautājums runātājam. Vai jūs pieņemsiet? Mikro. Mikro. Du hör mig? Yes. Ja. Eh, jag har lyssnat väldigt noga. Fruktansvärt viktigt att vi... Es ļoti uzmanīgi klausījos jūs sacīto. Bet arī ģimene ir vārdarbības avots, un es neko nedzirdēju par eh, vārdarbību goda noziegums eh, ziņā. Zviedrijā tā ir nopietna problēma, tāda parādās aizvien vairāk, par to ir jārunā. Wish... Priekšsarētāji, paldies, ja jūs vēlaties atbildēt, jums ir 30 sekundes. Manuprāt, vardarbība pret sievietēm ir problēma, kas balstās kultūrā pēc būtības. Dzimuma diskriminācija, kas notiek ļoti bieži, saistīts ar partnerattiecībām ģimenei. Un sieviešu emancipācija projām ir ļoti svarīga. Bet runāt par eh, vardarbību, kas balstās uz eh, goda aspektu, nu, es tam īsti nepiekrītu. Paldies! Es pieņemšu sešus pieteikumus. Tarabelskums pirmais brīvā mikrofona procedūrā. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Esmu trešais vīrietis, kurš uzstājās šajās debatēs. Daudzi šodien nesā eh, balto lentīti, kas simboliski eh, sāka tikt izmantota kam nādā pirms 25 gadiem, lai pieminētu 14 meiteņu noslapkavošanu. Es gribu runāt par būtisku jautājumu konkrēti par eh, gadu, kas veltīts cīņai pret vārdarbībai pret sievietēm Barbara Matēra, Tatjana Pārvanova, savā laikā goja deputāti Figereido strādājuši pie, strādājušas pie šiem jautājumiem. Pie eh, deklarācijām, kāds tika savākt saņemti vairāk nekā 402 pārāksti. Es apzinos, ka tas ir simbolisks pasākums, rakstiska deklarācija parlamentā, ko atbalstīs vairākums no jums, lai jūs varētu e, atbalstīt šādu iespēju konkrēti vardarbības pret sievietēm gadu izsludināšanu. Paldies, nākošais runātājs deputāte Šuta. Hvala vam lijepo. Činjenica da ćemo sutra proglasiti doktor. Paldies. Mukāgies eh, kungs eh, rītdien tiks pasludināts par Sakaro balvas saņēmēju. Un tas ir eh, tādēļ, ka viņš cīnījās par sieviešu tiesībām Alai. Pagājuši gadu tika pašniegt šī, balvs, šī balva. Juros kundze ir kļūst par komisāru, viņas portfeli ir arī dzimumlīstiesības jautājumi Vēl viens svarīgs fakts, ko mēs šodien redzējām, pāvesta uzruna. Viņš sacīja, ka jākoncentrējas uz cilvēku cieņu, un tas liek man skatīties uz lietām optimistiski. Katru gadu 25. novembrī, gan šeit parlamentā, gan citur, mēs atceramies par vardarbību pret sievietēm, Un tam nevajadzētu būt kā kaut kam simboliskam. Urmas kungs. Jā. Mikro, please kõige olulisem on muuta ühiskondlikke hoiakuid nii euroopas kui kogu maailmas. paldies ir svarīgi balsi eh, mainīt eh, sabiedrības eh, skatījumu ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Ir skaidrs, ka sabiedrības attieksmē nav viss kārtībā. Esmu iepriekš ticies ar augsta līmeņa amatpersonām no dažādām pasaules daļām, uh, Un daži stāstīja absolūti neticamas lietas par to, ka, piemēram, seksuālā vardarbība ir nepieciešama, lai īstenotu politisko kontroli valstī un līdzīgas lietas. Tā ir kultūra, kas nav pieņemama. Tas neatbilst 21. gadsimtam ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai jāspēr nepieciešamie juridiskie soļi, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Mums ir likumdošanā kaut kas jādara, jāratificē Stambuls konvencija. Tāpat arī jānāk lajā ar jauniem tiesību aktiem. Šis temats ir ļoti svarīgs. Juristī kungs. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāpadziļina pilsoniskā apņemšanās, lai mēs veidotu dzīvi, kas ir brīva no uh, vīriešu vārdarbības. Tā ir prioritāte ikvienai institūcijai, taiskaitā parlamentam. Mums ir jāapzinās šī problēma. Šī ir pirmās kārtas politiska problēma. Vīriešu vardarbība ir patriarchālās sistēmas eh, atlieka, tāpat arī vārdarbība, gan fiziska vai verbāla, ir iekļauta ikdienas dzīvē. Ir jāapzinās, ka ir jāveido sociāla pa, e, transformācija, lai pa, panāktu vienlīdzības e, pārmaiņas sabiedrībā. Yes. You, um, welcome... Paldies priekšādātā komisārs kundze. Es priecājos, ka nākamais gads tiks pasludināts par gadu, kas veltīts vardar, kas pretvar, lai cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Un, protams, ka priecājos arī par to, ka strādāsiet pie šīs jaunās strateģijas, kuras tiks iekļauta sadaļa par vardarbību pret sievietēm. Uh, Šodien daudz ticis runāts par vardarbību pret sievietēm, tik uzdot jautājumu, kā virzīties uz priekšā jautājumā, kā to apkarot. Un viens no veidiem pilnīgi noteikti ir tāds, ka visām dalībvalstīm ir jāpievienos un jāratificē Stambuls konvencija. Mana valsts, piemēram, arī nav ratificējusi šo konvenciju. Es esmu runājis ar tieslietu ministru, viņi grasās to paralī, pa, paveikt nākamā gada laikā. Ja nebūs uh, uh, problēmas un nebūs konflikta ar konstitucionālām tiesībām. Es domāju, tas nu, ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir ļoti problemātiski, ka tikai astoņas dalību valstis šo konvenciju ir ratificējušas 20, tātad to nav izdarījušas. Varbūt, ja tas tomēr tiktu izdarīts, tad varbūt mēs tomēr būtu vēl vairāk vienoti šai ciņā. Paldies un pēdējais runātājs. Černitski kundze, un es ļoti atvainojos visiem pārējiem, kas arī vēlējās uzstāties brīvā mikrofona ietvaros, bet kuriem, diemžēl, nepietiek šādā mm, iespēja laika. Presidente. Il dibattito di oggi non a caso. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debatas norisinās dienā, kas veltīta cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Un es domāju, tas liek mums padomāt par to, cik ļoti svarīga ir šī parādība visā Eiropas Savienībā. Itālijā, piemēram, ikgadējais ziņojums par slepkavībām, kas nāca klajā pagājušajā gadu, liecina ka 2013. gadā 179 sievietes tika nogalināts. Tātad ik pa trim dienām viena sieviete gāja bojām. Un turklāt tas nozīmē 14% pieaugumu nopietnos noziegumos. Tas ir ļoti satraucoši un līdzīgas tendences vērojams arī citās dalībvalstīs. Un tāpēc mums ir vajadzīga konsekventa rīcība profilakses jomā no valsts puses un ir jābūt arī atbalstam sievietēm, kas krituši par upuri šādai vardarbībai vai viņu bērniem, kas kas, protams, arī līdz ar to eh, netiešā veidā cieš no šīs var, eh, vardarbības un pēc tam eh, nes šīs rētas visu mūžu. Tāpēc mēs aicinām komisiju pieņemt tālākus tiesību aktus, vēl vairāk, vēl spēcīgākus nekā tie, kas ir šobrīd. Un tāpat arī gribu aicināt visas dalībvalstis ratificēt Stambuls konvenciju. Paldies! Tālāk došu vārdu debašu noslēgumā komisārai Jorovskundze, lūdzu. Uh, Dāmas un kungi, paldies! Gribu teikt milzu paldies par šīm ļoti vērtīgajām diskusijām, smēlos no jums iedvesmu un jāsaka tiešām jūtos spēcīga tajā, kas man tagad stāv priekšā darbā, kas man paveicams komisijā. Jūs aicināt uz jaunu direktīvu. Mana pieredze liecina par to, ka ja es nākšu klajā šeit ar solījumu, tad tas būtu tikai kārtējais aizbildinājums gaidīt jaunu direktīvu, bet es negribu gaidīt. Nē, ir jārīkojas jau tagad. Mums taču ir citi instrumenti, ko varam izmantot jau šobrīd, pirms mēs vēl pieņemam lēmumu par to, vai jauna direktīva ir vajadzīga un pirms tās pieņemšanas. Un te nu es runāju par tiem instrumentiem, attiecību, ko pieminēja ievadvārdos. Protams, ka tāpat arī izdarīšu spiedienu uz to, lai tiktu ratificēta Stambuls konvencija. Un strādāsim pie rīcības plāna. Tā, lai tur tik iekļaut reāli rīcības pasākumi. Un lai būtu tāda solīda analīze attiecībā uz informāciju par vardarbību, kas tiek veikta pret sievietēm, ir vajadzīgi gan likumdošanas, gan citi soļi, ir jāliek uzņemties atbaldi, atbildību šiem pārdarītājiem, un mēs varam daudz ko darīt Eiropas Savienība arī turpmākā gada laikā. Mums nepieciešams īstenot kampaņu, informācijas kampaņu plašsaziņas līdzekļos un daudz kur citur. Šobrīd plašsaziņas līdzekļos netiek pietiekami daudz runāts. Ir ļoti daudz dažādu provokatīvu reklāmu, kuros faktiski sievietēm un viņu tēlam tiek nodarīts pāri. Tas nav pieļaujams. Tādā veidā sabiedrības viedoklis tiek ietekmēts, tas veidojas nepareizā virzienā. Viņi uzskata gandrīz pēc tam, ka tas ir kaut kas normāls darīt sievietai pāri, bet tas nav normāli. Un visbeidzot, mans pēdējais komentārs, jo es zinu, ka mums nav īpaši daudz laika, un to teikšu, nu tā no personīgas pieredzes. Te runājām par statistiku, par to, ka katra trešā sievieta Eiropas Savienībā ir piedzīvojusi vardarbību, un te nu varu jums pateikt to, ko neesmu nevienam teikusi pirms daudziem gadiem. Man bija pašai šāda pieredze. Pret mani tika īstenota vardarbība, un daudz reiz savā dzīvē pēc tam es tiku pakļauta dažāda veida mutiskai, mutiskiem aizvainojumiem, apvainojumiem. Es domāju, ka daudzas no jums arī ir kaut ko tādu piedzīvojušas. Bet es domāju, ka ļoti svarīgi par to teikt, pašām par to runāt. Mēs, kas ietekmējam šo notikumu gaitu, kas var ietekmēt situāciju, mums pašām par to ir jārunā. Mums taču ir sava pieredze, Tas, protams, notika pirms daudziem gadiem, un es atceros joprojām savas izjūtas. Tas tika uzskatīts par kaut ko normālu, un it kā tas darīja man kaunu. Es biju vainīga, bet tā nedrīkst būt. Kauns būtu jāizjūt un jāuzliek uz to pleciem, kas pastrādā pārdarījums, nevis upuriem. I think... Sorry. Un tāpēc pat mans pavisam pēdējais teikums Pirms mēs iesaistam šai cīņā vīriešu un liekam viņiem mainīt savu uzvedību, mums vajadzētu ietekmēt arī sievietes. Lūgt arī sievietes neustvert šādu vardarbību par normālu, bet pašām sev palīdzēt un palīdzēt līdz cilvēkiem, Un noslēgumā tas arī bija viss, kas man sakāms, bet, kā jau teicu, nepa, nepacietību gaidu iespēju tālāk ar jums sadarboties, jo šī problēma ir ļoti nopietna un tā pilnīgi noteikti ir jāapkaro. Paldies, saka priekšsēdētāji, un paldies arī par šo ļoti mm, cilvēcīgo uzrunu un jūsu atklātību attiecībā uz to, kāda jums pašai bijis pieredze ar vardarbību, jo, kad citējam statistiku, tie ir tikai sausi dati, bet tā ir personīga pieredze. Es zinu, ka jums tas noteikti nebija viegli, bet es domāju, ka šis parlaments to prata novērtēt. Paldies, debes līdz ar to ir noslēgušās, paldies par jūsu ieguldījumu, un mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir mutisks jautājums komisijai un padomēji par stāvokli vidusjūrā un nepieciešamību pēc vispārējas ESPS migrācijai. Pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja un debašu sākumā došu